ņemot vērā paziņoto informāciju, es uh, ierosinu ieturēt šobrīd eh, minūtu klusumu. Mulțumim! <coughs> Trecem acum la votare. Un tagad eh, ķeramies pie balsošanas. Vispirms par Burundi un Bobu Rugurika lietu. Mums ir kopīga rezolūcija.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 Paldies, priekšsēdētāji. Pirms balsojuma par Saudārābiju gribēju paskaidrot to, ka tas fakts, ka Tautas partija neparakstīja kopīgo rezolūciju, jo vienā no punktiem kopīgās rezolūcijas autori pā tuvinā Saudārābiju ar Islāma valsti, bet, kā jau ir precizēts debatēs, mēs esam pret Eh, sankcijām, kas ir vērstas pret Reifu Badaviju. Un mūsu kolēģi ir tuvinājuši Islām valsts ar Saudarābiju. Mēs eh, tu, esam pret to. Amro. Paldies. Ņemam vērā jūs sacīto. Tagad ķeramies pie nākamā balsojuma Saudārābija Reifu Badavī lieta. Kopīga rezolūcija. Tātad rezolūcijas priekšlikums no sešām politiskajām grupām. Piektais uh, paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Redzam, pieņemts. Ejam tālāk. Apsvērums H, oriģināla teksts. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Apsvērums M, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums N, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija pieņemta. Ejam tālāk. Nākamais ir Ašija ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi, kopīgs rezolūcijas priekšlikums no septiņām politiskajām grupām un balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumā, jo pirmais grozījums ir atsaukts. Līdz ar to mēs uzreiz balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Jā, lūdzu, vārds jums. Au nom de 191 signataires. Euh, priekš 190 parakstītāju vārdā attiecībā uz priekšlikumu par komisijas veidošanu nodokļu nolēmu sakarā vērš uzmanību to, ka šī parlamenta priekšsēdētājs vienpersoniski ir nolēmis nelikt uz balsojumu priekšlikumu, ko iesniedz 190 parakstītāju, lai gan saskaņā ar reglamentu tas būtu jādara. Eh, likt uz balsojumu ar pozitīvu vai negatīvu ieteikumu. Tas nav izdarīts, un mēs uzskatām, ka tas ir pārkāpums Eiropas tiesībām, un mēs paturam sev tiesības vērsties Eiropas justīcijas tiesā. După cum, după cum știți, este o decizie. Kā jums ir tas jau zināms, Tas ir lēmums, kuru pieņēma priekšsarētāja konferences, un tā ir vienīgā institūcija, kas var lemt šādos jautājumos. Līdz ar to ejam tālāk pie balsojuma. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad eh, balsojam par lēmumu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par nozīmējumu speciālajai komitejai, īpašai komitejai. Nesmu saņēmis nekādus grozījumus attiecībā uz nozīmējumiem īpašai komitejai par nodokļu nolēmumiem. Līdz ar to mums būs apstiprinājums bez balsojuma. Ejam tālāk. Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā. Mums ir kopīga rezolūcija no sešām politiskajām grupām. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Piekta rīnkopa oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 17. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot.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 Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Apsvērums kā personāla balsojums. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcijā un ansamblu prin. Tālāk balsosim par rezolūciju kopumā. Paceliet rokas, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. Lielas paldies. Nu un tagad pāriesim pie balsu skaidrojumiem. Paldies visiem klātsošiem. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase să continuăm ședința. Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus atstāt šo telpu klusītēm, tā lai mēs varam turpināt darbu un saņemt balsu skaidrojumus. Domnul Arnet are o, un punct de ordine. Vă rog să-l prezentați. Aneca kungs vēlas atsaukties uz reglamentu punktu. Lūdzu. Uh, yes, um, Pre... Priekšādātāji, paldies. Es centos iesniegt uh, pieteikumu par mutisko balsu skaidrojumu attiecībā uz Badavī lietu. Uzskatu to par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Un parasti delegācijā mēs nebalsot par šāda veida rezolūcijām, bet šai gadījumā mēs nobalsojām par. Tas tāpēc, ka tas ir ļoti steidzams humāna rakstura jautājums. Gribējām tad mutiski skaidrot balsi, bet mums neļāva pieteikt šo skaidrojumu. Mēs nevaram līdz ar to izskaidrot mūsu vēlētājiem Lielbritānijā, kāpēc mēs rīkojamies tā, kā rīkojamies. Informāts Pe acest articol nu se permit Mani informēja, turpina priekšādātājs, ka balsu skaidrojumi netiks nodot par šo konkrēto rezolūcijas projektu. Nu, tā tas vienkārši ir. Diemžēl līdz ar to mēs nevaram pieļaut skaidrot balsis par šo rezolūciju. Trecem la uh, adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței de ieri. Un tā tad? Vakardienas protokola apstiprināšana